thing. So, ladies and gentlemen, we'll still... Dāmas un kungi, vēl um, sēž zālē, tomēr ir cilvēki palikuši, un tas ir um, tiešām iedvesmojuši. Nebaidieties vairāk, uh, paneļa diskusija nebūs, uh, bet es tagad došu vārdu komisāram Velim, Velam. Paldies, Gezīna, godējumie klātesošie deputāti, dāmas un kungi. Es vēlos jums pateikties par šo ļoti iedvesmojošo pēcpusdienu, par prezentācijām, diskusijām. Tāpat arī bija ļoti iedvesmojoši redzēt to, ka mūsu priekšlikumi, politiskie skatījumi, lai cik dažādi tie būtu, mēs varam visi piekrist tam, ka bez spēcīgas un koordinētas okeāna darbības mūsu klimats, okeāna drošība un. Uh, pat eh, mūsu dzīvības var tikt eh, pakļautas draudiem. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi ļoti ambiciozas darbības, lai samazinātu piesārņojumus ar plastmasu, lai pasargātu jūras vidi, lai apkarot nelegālo uh, malu zvejniecību un lai atbalstītu uh, zilo ekonomiku, attīstītu jūrlietu pētījumus un novērojumus. Bet, kā jau mēs dzirdējām, vēl aizvien ir daudz izaicinājumu. Okeāna sistēmas ir sarežģītas, tās ir pakļautas dažādiem aspektiem, kā bioloģiskā daudzverdības zudums, piesārņojumi, klimata pārmaiņas. Un šīs parādības turpinās. Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug, uz 50. gadu tas var sasniegt pat 10 miljārdus. Un es no savas puses vēlos jūs, jums apstiprināt, ka Eiropas komisija ir apņēmusies atbalstīt turpmākās eh, darbības okeānu sakarā un piedāvāt okeānus kā vienu no būtiskākajām izpētjomām vai arī nākošā eh, jūrniecības un zivsaimniecības fondā pēc 20. gada un arī pēc 20. gadā arī ar finansējuma instrumentiem kā uzticams starptautisks līderis Eiropas Savienība ir gatava īstenot savu lomu. Pasaules arēnā īstenojot Parīzes īstenošanos, eh, ANO pieņemtos tekstus, kā arī at, veicinot bioloģisko eh, daudzveidību atklātā jūrā. Bet šim nolūkam mums visiem ir cieši jāsadarbojas. Tāpēc kopā ar kolēģi Frederiku Margarīnī mēs izveidojam uh, okeānu pārvaldības starptautisko fórumu, kurā tiksies uh, akadēmisko, pilsonisko aprindu uh, un politisko un ekonomisko aprindu pārstāvi, lai varētu runāt par prioritātēm, izaicinājumiem okeānu pārvaldībā un, vissvarīgāk, ieteikt konkrētus pasākumus. Tas būs vēl viens solis mūsu poliņiem integrētākai pieejai Eiropai Eiropas globāla stratēģija. Var atrasties jautājums, vai arī šī komponenta integrēšana nākošā parlamentā nebūtu nozīmīga. Mēs turpināsim strādāt, un es ceru, ka jūs turpināsiet strādāt no savas puses, un tādā veidā mēs kopā varēsim sasniegt labāku zilo nodrošināt labāku zilo ekonomiku. Paldies visiem! Thank you very much. Paldies, Karmenu Vellā. Es ļoti augsti novērtēju to, ka jūs palikāt līdz pašām beigām, arī es to darīju, bet Turklāt šī bija konference, ko es biju iecerējis jau ļoti ilgi, taču parasti komisāriem ir tik daudz pienākumu, un jūs atteicāties no visiem pārējiem vilinājumiem un palikāt kopā ar mums. Tas apliecina to, ka jūs ļoti nopietni pievēršat uzmanību uh, okeānu aizsardzībai. No manas puses viena piezīme. Es sacīju, ka da, es pamanīju, ka daži brīnījās par eh, plastmasas pudelēm uz galdiem. Eh, vēsturē parasti, vēsturiski šeit bija eh, plastmasas pudeles, bet nu jau kādu laiku mums ir tikai stikla pudeles. Šeit jūs redzat arī jaunievedumu Eiropas parlamentā. Tā ir plasmas, bet atkārtot izmantojumu, un arī e, tas e, ir trauks, ko jūs varat paņemt sev līdzi, un arī vienlaicīgi domāt, kā izvairīties no vienreiz lietojamas plasmas traukiem. Bez tam, e, un pēc šīs atkāpes es vēlos atzīmēt, kā šī bija aizraujoša konference, tūkstot cilvēku bija e, reģistrējušies. Es e, e, esmu ļoti gandrīta par to, ka tik daudz vēlas labāk iepazīties ar okeānu problēmām. Tāpat jāatzīmē, ka okeāna aģentīra ir ļoti apsveicams ieteikums, lai mums būtu ne tikai Māre ģenerāldirekcija, bet arī aģentūra okeāniem. Un tagad es gribu izmantot iespēju, lai visiem pateikties. Pirmkārt, vēlos pateikties visiem runātājiem, kolēģiem no Eiropas parlamenta. Es nekad neesmu redzējis to konferenci, kur um, piedalītos tik daudz mūsu kolēģi. Es uzskatu, ka. Uh, Eh, tas bija tiešām panākums stāsts. Tāpat es vēlos pateikties visiem, kuri organizēja eh, šo pasākumu eh, parlamentu priekšsēdētāta Jāni kabinetam, Tautas partijas Eiropas parlamentu dienestiem. Īpaši vēlos pateikties Aramam Barnveltam, Alessandram Lamortam un gribu arī pieminēt vienu ģenerāldirekciju, kurā neizskanēja ievadvārdos. Un tas ir Mārē ģenerāldirektors un vides lietu ģenerāldirektors no komisijas. Un visbeidzot, Visi klātesošie. Visiem ir tuvs okeāns. Es ļoti priecājos redzot to, ka jūs apzināties, ka mums visiem ir tikai viena planēta, viens pats okeāns, un tas ir jāsargā. Es vienmēr esmu teikusi, ka cilvēki sargā to, ko tie mīl. Tāpēc mums visiem ir tagad jāaicina pārējie mīlēt okeānus, cik tas ir iespējams. Tas ir mans veids.